Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs tagad redzam, kāds kauns ir, ka tiek pamesti tie, kuri apkaroja īsis pirmajā frontē. Šeit mēs runājām par 300 tūkstošu pārvietoto cilvēkus, arī ārkārtīgi daudz bērni, kuri cieši no Turcijas invāzijas, kas pārkāpj starptautiskās tiesības un ka trum, Trumps to atbalsta. Tas bija sagaidāms, bet ka to dara Eiropas Savienība, tas ir tiešām saņem um, milzīgs apkaunojums. Mums ir jāpieprasa, lai tiktu ievērots ANO mandāts, lai tiktu atjaunots multilaterālais uh, dialogs uh, reģionā un arī. Uh, ANO drošības padomas rezolūcija, tad mums ir arī jāatbalsta ANO rīcība šajā reģionā, jāuzņemas arī mūsu paša atbildība. Nekādā veidā nevaram arī tolerēt to, kā tagad. O, o, Erdogans izmanto arī Sīrijas bēgļus kā aiz. Uh, kā aizbildinājumu, un tad eh, par ieročiem arī nevarējām šeit pieņemt nekādus lēmumus, kas ir tālāk par licenču atsaukšanu. Mums arī, vai jūs lūdzu nedaudz varētu runāt lēnāk, saka priekšsēdētā, mums ir arī jāmēģina bremzēt eh, ieroču bruņotos bruņojuma eksportu. Sīrija, Eiropas Savienība izgāzusies, un tagad mums ir jābūt tikai novērotājiem, ir jāuzņemas mūsu atbildība, jo humanitārā krīze ir arī mūsu atbildība. Paldies! Thank you, Mr. Vilimski. Liels paldies, nākamais runātājs Vilimski, kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšādātā dāmas un kungi. Nu, lūk, atkal mēs dekutējam, diskutējam par Turciju, par prezidentu Erdoganu. Un šoreiz mēs nerunājam par preses brīvību, cilvēktiesībām un situāciju Turcijā. Šobrīd runājam par Turcijas īstenoto iebrukumu Sīrijas ziemeļaustrumos. Viss reģions tiek destabilizēts. Un jāsaka, nu, kārtējie lielākie zaudētāji šajā gadījumā ir kurdi, kas jau tāpat pēdējos gados tik ļoti centās atbalstīt visu starptautisko koalīciju Un e, viņi gal galā ir šīs planētas lielākā tauta, kuriem nav pašiem savas valsts. Un es tomēr gribētu, lai beidzot tiktu arī gūta kāda mācība, lai mēs kaut ko no tā visa mācītos mm, lai šis reģions varētu raudzīties Eiropas virzienā un varētu atjaunoties, mums ir jārīkojas. Mums ir jā, jāpiedāvā arī mm, atbalsts e, šī valstī un savukārt jāpārtrauc atbalsts uh, Turcijai jāatņem tai beidzot kandidāta valsts status. Nedrīkst tā nedrīkstē pieļauties rīkoties šāda nesodāma. Šī situācija nav izturama, un šai gadījumā, nu, tiešām kaut kas beidzot ir jādara. Lielas paldies tālāk, Vēmērs kungs, uz vienu minūti. Tak, fru talman! Da... Paldies priekšādātāji! Militārās operācijas, ko Turcija uzsāk uz Sīrijas ziemeļa austrumos, ļoti labi ilustrē attiecības eh, šeit eh, starp ārlietām un robežu kontrols eh, jautājumiem. Tieši nerīkojoties, mēs faktiski šo Turcijas robežu kontroli esam nodevuši Turcijai. Mēs tagad viņi var darīt, ko viņi grib. Viņa lūk, saka, viņi šobrīd mums draud, ka atvērs robežas migrantiem un tā tālāk. Un līdz ar to Erdogans burtiski šantažē Eiropu šai gadījumā. Tā visa rezultātā tiek apdraudāta stabilitāte reģionā, tiek nodarīts kaitējums arī koalīcijai pret IS, jeb islām grupējumiem. Uh, Un mēs nedrīkstam pieļaut arī demokrātiskas piespiedu pārmaiņas šajā reģionā. Tāpat laikā neko nevaram darīt lietas labā, jo mums nav kontrols pat pār pašiem savu robežu. Paldies tālāk uz vienu minūti deputāts Arvanītis. Godātie kolēģi, notikumi parāda, ka pastāv skaidra vienošanās starp Trumpu un Putinu Un, protams, galvenais spēlētājs šeit ir Erdogans. Nu, tas izskatās pēc kaut kādas tādas um, kampaņas, eh, kur viens nāk, otrs iet, eh, viens stājas tā vietā, un tieši tā tas notiek ar Trumpu, Erdoganu. Un rietumi atkal nospēlē tādas, nu, participatīvas prombūtnes lomu. Uh, Līdz pat vakardienai, kad no, tika noteikts embargo, vairāk par 250 miljoniem eiro vērtu ieroču tika nodoti Turcijai, pārdoti Turcijai faktiski pagājušā gada pirmajos astoņos mēnešos vien. Tā vien šķiet, ka daudzi ļoti labi nopelna no šīs laktiņa, un ir vairākas jautājums zīmes šeit. Kas tad garantēs šobrīd šim vienam miljonam kurdu iedzīvotāju uh, palīdzību? Un ko mēs teiksim par šo jauno bēgļu vilni, kas nāks pāri un vēlsies pāri Eiropu? Vai mēs vienkārši šai brīdī nosūtīsim līdzjūtību, jeb atkal slēgsim kaut kādu jaunu darījumu ar Turciju? Jeb mēs vienkārši noskatīsimies, kā Erdogans noslēdz robežas. De Eiropas Savienība nav rīkoties spēja. Paldies, nākamais runātājs deputāts Tenants uz vienu minūtu. Paldies priekšādātāji. Nu, man jāuzdod jautājums, ko gan Turcija domā, ko viņa dara ar šo militāro operāciju pret Sīrijas, Sīriju, bet viņiem nav ne, ne, ne grama cilvēcības, vai viņi nesaprot, cik milzīgas ciešanas piedzīvojas šī nācija pilsoņu kara laikā no īsis rokām, no visas šīs bombardēšanas. Un tagad te mēs stā, stāvam un debatējam par Turciju, kas uz papīra joprojām ir ēs e kandidāta valsts Nu, tad, kad tika norādīts uz Erdogana režīmu nestabilitāte, mēs e, šeit parlamentā e, tikai runājām, norādījām, lūk, ka mm, Erdogana viedoklis nav atbilstīgs modernai demokrātijai un tā tālāk. Un tāpat laikā ir tādi, kas pievēr acis uz to visu, un to nedrīkst vairs turpināt. Nu, paraugieties spoguli un paskatieties, ko jūs esat padarījuši par iespējumu. Es tagad atkal apsat, apsēdīšos un eh, atteikšos no kārdinājuma teikt, ka es taču teicu, ka tā būs. Paldies! Nākamais runātājs Milans Mons uz vienu minūti. Jā, paldies priekšsēdētājai. Sarežģīts kompleks, eh, konflikts, kāds ir Sīrijā, neprasīja vairāk vienpusējas eh, invāzijas. Mēs redzam, ka Turcijas invāzija ir nogalinājusi cilvēkus, pārvietojusi daudz cilvēkus. Uh, Un, protams, tas ir ļoti liels plus dēšām, jo ir ļoti daudz islamisti izmukuši no cietumiem. Tad arī Krievija tur ir daudz klātesošāka. Viņi ir kļuvuši arī par šo situācijas tiesnešiem, arī pēc vakardienas Sočī vienošanos Eiropas Savienība radīja tukšumu, to aizpilda tagad Krievija, Turcija un Irāna. ASV lēmam nopietnas sekas. Protams, ASV joprojām ir eh, ļoti liela svarīga vara, bet viņi negrib vairs uzņemties šo atbildību. Eiropas Savienībai ir jābūt klātesošākai, nevaram aprobežoties tikai rekonstrukciju un humanitāro palīdzību. Eiropas Savienībai ir jānovērš, jāmeklē risinājums, ir jābūt eh, daudz aktīvākai ārlietu drošības politikai, arī pasaules pārvaldības instrumenti, jā, no drošības padomu nav ārkārtīgi eh, ietekmīgi. Eiropas Savienībai nepieciešama ir tiešām daudz, nepieciešamāka, daudz eh, ambiciozāka ārlietu politika, un, diemžēl, Sīrijā mēs eh, redzam, ka esam izgājušies. Paldies! Viena minūte tālāk deputātei Inserai. Priekšādātājs kundze. Man kauns par starptautiskās sabiedrības pasivitāti šai gadījumā un nespēja iestāties par demokrātiju un cilvēktiesībām šajā reģionā. Es būtu cerējis, ka šajā rezolūcijas projektā tiks runāts vēl par arī citiem mēriem, piemēram, lidojumu liegumu zonu, uh, Eh, un, un citām lietām, tāpat arī mieru uzturēšanas misijas nosūtīšanu uz šo eh, ro, pierobežu zonu. Pašreizais vēstījums jau ir ļoti labs, bet mums ir jādara kas vairāk. Mēs jāsauc lietas īstajos vārdos. Tā, tas ir militārais iebrukums, okupācija. Tā nav vienkārši militāra operācija vai intervence. Es biju Kurdistānā savulaik tikos ar 12-gadīgo Muha, Muhamedu. Uh, Un es redzēju, ka viņš, piemēram, pakļauts baltā fosfora iedarbībai. Viņa vienīgais noziegums bija tas, ka viņš piedzims kurdu ģimenē, un Erdogandam liekas, ka viņam ir jācīnās pret kurdiem. Nu, jāsaka, šā, jau tik ir pastrādāts milzīgs genocīds pret kurdiem, tas notika pirms 50 gadiem. Uh, Turcija turklāt arī um, Kiprā ir īstenojusi savu militāro intervenci. Mēs nedrīkstam vienkārši stāvēt malā un noskatīties katru reizi, kad Turcija tā rīkojas. Paldies, nākamais runātājs deputāts Austrēvičus. Paldies priekšādātājiem, kolēģi. Militārā spēka izmantošana nav pareizā pieeja strateģisko drošības ris problēmu risināšanā, ar ko sastopas Turcija pie savas dienvidu austrumu robežu. Gluži otrā tādējādi tiek radīts tikai jaunas problēmas. Cīnoties pret kurdis, kurdis, kurdu militāriem spēkiem. Turcija kaitē nodara pāri kurdiem, sīriešiem un paši pat saviem pilsoņiem. Papildus m, civiliedzīvotāju m, skaitam, kas gājuši bojā. Turklāt tiek atvērtas vecas e, brūces un e, šī traumatizēta iedzīvotāja joprojām saskarās ar problēmām. Šī pilnīgi nevajadzīgā ASV spēku atvērsība atvilkšana, pilnīgi nevajadzīgā Turcijas militārā invāzija un destruktīvais eh, Krievijas um, spēks faktiski radījuši tālāku ģeostrateģisku pārmaiņu, kas ir, ko vairs nav iespējams, ko nav iespējams izlīdzvarot un kas nav ilgspējīgs. Eiropas Savienībai jāspēlē aktīva loma, cenšoties panākt, ka Turcija atskaitās par notikušo un vienlaikus jāturpina arī dialogs ar Turciju. Mums ir, runājot par Sīrijas kurdiem, mums ir jāmeklē veidi, kā palīdzēt atvieglot viņu tik ilgi, ilgušās lielās ciešanas. Paldies uz mm, pusotru minūtu tālāk ar Fonsī kungs. Priekšādātāji. Turcijas iebrukums eh, Sīrijas teritorijās ir cieši saistīts arī ar notikumiem Eiropā. Galu galā šī reģiona nestabilitāte mm, eh, nu, tagad nāk pēc e, uzvaras, kas tika gūta pār dēšu un kuras, kurā liela loma bija spēlējama tieši kurdiem. Un tagad vērsties pret viņiem, tas ir vienkārši briesmīgi. Šādā veidā taču mēs neatbalstam demokrātas vērtības. Mums drīzāk tur jādomā par demokrātiju, par sieviešu tiesībām. Kurdistāna piedāvā jaunu modeli visām musulmaņu valstīm. Viņi šobrīd tiešām parāda to labāko veidu, kā veidot musulmaņu valsts. Tas ir kapitāls nākotnē, un Eiropas drošība eh, šai ļoti arvien bīstamākajā eh, laikā prasa arī sabiedrotos. Un kā tad nodrošināt sabiedrotos rīt ir aizsargāt iedzīvotājus mm, ar mūsu vērtībām šobrīd? Viņiem, mums līdz ar to ir jānosaka ekonomikas sankcijas, politikas sankcijas tūlīt, un tam jāstājas spēkā nekavējoties. Un eh, jārīkojas vairāk nekā to dara ASV. Šobrīd, kā jau teicu, ir vajadzīgs demotivējušas eh, jebkāda veida sankcijas attiecībā uz Erdogan režīmu. Lielas paldies! Nākamais runātājs - deputāts Madisons. Lielas paldies priekšādātāji! Piekrītu visiem, kas teica, ka ir pilnīgi nepieļaujami, ka Turcija īsteno agresiju pret Sīrijas ziemeļa austrumiem. Bet arī sankcijas šķiet tiek visai lielā mērā apšaubīts. Protams, ka mums ir jārēģē, bet jautājums ir par to, kāda veida pretpasākumus varam īstenot. Šī parlamenta kreisie spēki saka, lūk, ka ekonomikas sankcijas būtu tādas uh, reālas. Tāpat laikā man jāsaka, ka Turcija ir ša, pēdējos pāris gadus Eiropas Savienību ir nemitīgi šantažējusi. Uh, Tiek teikts, lūk, ja mēs neturpināsim maksāt atkal kaut kādas summas, kad Turcija tā atvērs atkal robežas, un tas ir nepieļaujami. Mēs esam samaksājuši 6 miljardus eiro pēdējos četrus gadus Turcijai, un kāpēc, lai atkal pakļautos šantāžai, vai nu mums tas patīk vai nē, ASV arī šeit ir nospēlējusi būtisku lomu, uzturot stabilitāti reģionā, un tagad viņi vienkārši viens dienas laikā atvilks savus spēkus, un lūk, Un redzam, ka tālāk atkal trumpi tāpēc tiek doti Krievijas un Turcijas rokās. Es ceru, ka situācija tomēr izdosies atrasināt. Paldies, nākamais runātājs Rūsinkungs uz vienu minūti. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšādātāji. Tas, ko piedzīvojam, tas ir nepieļaujami mierīga līdzās pastāvēšana starp Sīrijas kurdiem, musulmaņiem, kristiešiem un tiesības pašnoteikšanos šā gadījumā pilnībā iznīcināts ar šo Turcijas invāziju. Un viņi to visu dara it kā miera labā. Un viņi uzbrukuši mūsu sabiedrotājiem, sabiedrotiem, kas cīnījās kopā ar Eiropas spēkiem pret ISIS. Uh, Un šobrīd, jāsaka, viņi tiek atstāti pa, novā, paši savā vaļā. Mums liekas, ka viņiem pašiem jātiek ar visu galām. Bet kur tad ir Eiropa? Kur bija Eiropa šī gada pirmajā pusē, šī gada sākumā, kad ASV pieprasīja militāru atbalstu Sīrijas spēkiem? Tad dalībvalstis atteicās viena pēc otras. Nu, skaidra ir viena lieta Turcija ir šajā gadījumā pārkāpusi robežu, un mums nepieciešama spēcīga reakcija, nevis tikai tādi vāji eh, puksti, eh, ko esam piedzīvojuši līdz šim. Mums ir jābeidz raudzīties uz Turciju kā iespējamo ES dalību valsti. Vai tad tiešām mēs šādā veidā piekāpsimies Erdogana vēlmēm? Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Eh, nedēļu atpakaļ Turcijas iestādes un eh, migrācijas komisārs apstiprināja, ka Turcija ir ļoti svarīgs eh, sabiedrotais migrācijas jomā un arī apstiprināja šo kaunpilno vienošanos, kas noslēgs ar PS un Turciju. Uh, Un tas viss notika tā laikā, kad Turcijas armija iebruka Sīrijā. Izskatās, ka Eiropas Savienība ne tikai izlēmusi aizvērt acis, bet pat leģitimizēt Erdoganu viņa karā pret kurdu tautu. Tā kā Eiropas Savienības, uz Eiropas Savienības robežām arī ir uh, tiesības sargājušās iestādes un milicijas spēki. Mēs nosodām Turcijas invāziju un kurdu etnisko iznīcināšanu. Eiropas Savienība nevar piedalīties šajā slāktiņā un visi ak Turcijas aktīvi ir jā. Mm, jāiesaldē, mums ir jāizdara nepieciešamā institucionālais spiediens, lai pielikt punktu šim garam. Paldies! Thank you, Mr. Soniborn. Paldies, eh, Soniborn kungs. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! ja man jautā, ar ko es nodarbojos, um, es uh, parasti uh, saku, kā esmu strādājis uh, cietumā, un man nav par to nērti, bet, ja man ir jāsaka strādā Eiropas Savienībā, tad man reizēm ir nērti. Jo civili iedzīvotāji tiek nošauti ar Vācijā ražotiem ieročiem, un Eiropas Savienība tikai noraugās no malas bet faktiski e, tas nozīmē, ka ar diktatoriem ir jārunā tādā valodā, kādā, kādu viņi saprot. E, piemēram, e, ja mēs runājam eh, par baidāmies no tā, ka eh, mūs apdraud, eh, ka pie mums atgriezīsies 3 miljoni bēgļu, nu, tad es domāju, ka mēs varam varbūt rīkoties savādāk un pieņemt izšķirīgākus lēmumus. Lēners kungs. Ļoti daudz, kas ir teikts par uh, ģeopolitiku, par konfliktu Sīrijā, bet uh, tas nav ģeopolitikas jautājums, tas ir mūsu drošības jautājums. Uh, tūkstošiem eiropiešu dodas uz Sīriju, lai pievienotos Islāma valsts armijai, un daudz iet bojā, daudz joprojām ir reģionā, un daudzi no šiem teroristiem uh, var tikai izmantot savā labā šo hausu, lai uh, atrastu ceļu atpakaļ. Pēdējos gados mēs labāk esam kontrolējuši ārējās robežas un uh, esam veiksmīgāk apmainījušies ar pasažieru datiem, bet joprojām um, situācija ir uh, satraucoša. Mums ir jāpalielina savi pūliņi, un drošība ir absolūta uh, prioritāte jo gal galā eh, daudz saka, ka bēgļi ir mūsu problēma, bet katrai valstī pašai ir jātiek galā ar šīm lietām. Un kopā mums ar šiem teroristiem ir jātiek galā. Gluksmana kungs, viena minūte. Priekšsēdētājs kungs, godētie kolēģi, jā, mēs redzam uzvarētāju smaidus vakardien Erdogans un Putins, tas atspūgļo visu mūsu gļēvulību. Uh, Sīrija ir kļuvusi arī par uh, uh, to, par ko, no kā esam atteikušies. Esam atteikušies no Sīrijas sabiedrotajiem, un tagad, uh, jā, mēs uh, atsakāmies no mūsu labākajiem sabiedrotiem cīņā pret Dāiešu, proti kurdu spēkiem. Un šodien mēs, protams, visi vainosim Donaldu Trumpu, un mums būs taisnība to darīt. Taču ko mēs darīsim? Piemērosim sankcijas, jā, tūkstošiem reizi jā, bet, reizi jā, bet kad? Uh, Sīrijā jau ir nakts, bet uh, mēs vēl tikai runājam. Līdz ar to mums ir uh, arī jāgūst mācības no mūsu nespējas. NATO vairs nav jēgas nevis tādēļ, ka mums nav vienaidnieku, bet tādēļ, ka mums vairs nav uzticama sabiedroto. Tāpēc uh, strādāsim, lai izveidotu uzticāmu Eiropas aizsardzību. Eiropas Savienībā jākļūst par pieaugušu. Viktors Igo jau rakstīja, tie, kur dzīvo, ir tie, kas cīnās, tie, kuri piepilda savu dvēseli un fronti. Mūsu draugi mirs, bet mēs vēl neesam sākuši dzīvot. Paldies tagad Gota kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir jāskatās lietām acīs, ir jāsaucās vārdā Sīrijas Kurdistānas izveide. Pie Turcijas robežā, protams, no Ankaras var uh, redzēt kā tādu nepieņemama realitāte, ja mēs nesaprast Turcijas uh, armijas invāziju Sīrijā, to nevarētu saprast, taču šī invāzija nav pamatota, jo tas tikai vairo ciešanas kurdu un Turcijas pusē. Un tagad, ko darīsiet, Erdogan kungs, paliksiet Sīrijā, kļūsiet par okupantiem vai arī. Uh, veicināsiet naidu un atriebības gāru, jūs vainājat arī alianses starptautisko spēku Erdogana kungs. Jums nav taisnība un jūsu rīcība nav vieda. Paldies! Ms. Rowett for one minute. Rowett kundze uz vienu minūti. Cienījamie kolēģi, Strauji attīstās ļoti nopietna humanā krīze ir ziemeļa austrumos, un eh, kurdu demokrātijas eksistenci pie viņa robežām Erdogans nepacietīs. Vairāk kā 176 tūkstoši cilvēku, ieskaitot 70 tūkstoši bērnu, ir pārvietoti. Mēs esam dzirdējuši daudz iemeslu, kādēļ mums šie bērni būtu jāaizsargā, un arī kurdu iedzīvotāji, kuri ir tiesīgi tur dzīvot. Te nav runa tikai par to, ka viņi zaudē savas mājas, bet ideālisti un akadēmiķi ir apbrīnojuši Radžavas eh, demokrātisko sabiedrību, kur cilvēki dzīvo harmonijā ar uh, zemi. Bet eh, jāsaka, ka Pats šis eh, režīms ir eh, dzīmis eh, kā atbalstītājs demokrātiskiem spēkiem, un pasauli vēro. Mūsu pienākums ir to darīt. Taču nepietiek tikai runāt, ir nepieciešams realizēt sankcijas, kas patiešām būs iedarbīgas. Paldies, un tālāk Čakas kungs uz vienu minūti. Tātad pagājušajā plenāra sēdē šeit Strāsbūrā Turcijas iestādes dalīja šeit Turcijas šokolādīti, lai Eiropas parlaments varētu atsākt sarunas par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un dažas nedēļas vēlāk šokolādīts viņi vairs nedala. Tagad viņi dala savus uh, bumbas un uh, uzbrukumus. Tātad mēs vairs nevaram nu, Eiropas Savienības nodokļu naudu maksāt Turcija, uh, Turkiem. Mēs runājām šeit par tirsniecības kariem, bet tagad Eiropas Savienība patiesībā finansē Turcijas kāru. Tas nav pieņemami. Arī šeit Antonio Megalici piemiņas vārdā ar minūtes klusumu brīdi nepietiek. Uh, Ja pēc tam jūs lemjāt uh, finansēt kāru um, ar ISIS un pret tiem, kas ir apkarojuši terorismu, es tiešām vēlos, lai kolēģi, kas ir saņēmuši šo šokolādītas kārbu no Turcijas, lai viņiem būtu arī drošība uh, Eh, drosmi nosūtīt apakaļ Turcijas valdībai, eh, jo Turcijas valdībai rokas ir asinīs un, diemžēl, runātājs vairs nav pie mikrofona. Priekšsēdētā lūdzu atgriezieties savā vietā. Šeit mēs debatējam, mēs nemētājam lietas un esam eh, vardarbīgi. Šī ir nepieņemama rīcība, uzvedība šeit plenārsēdz zālē. Es eh, nožēloju, ka, diemžēl, šāda uzvedība ir kļuvusi pārāk bieži sastopama. Mēs šeit debatējam, nav nekāda vajadzība klaigāt vai svaidīties ar dažādiem priekšmetiem. Tas ir vienkārši riebīgi, ko jūs eh, nu pat izdarījāt. Es ļoti atvainojos, jums bija vārds, un jums vārds netiek dots, saka priekšsēdētāji. Would you please listen for a moment? Vai jūs, eh, kungs, varētu brīdi paklausīs, eh, paklausīsties, jo mans uzdevums ir uzturēt kārtību, un tas, ko jūs izdarījāt, ir pilnīgi nepieņēmami un necienīgi. Jūs varat savu politisko pārliecību paust, uzvedoties cienīgi un neapvainojot citus kolēģus šajā telpā. Un tagad Slabako kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu izlasījis eh, rezolūcijas par Turciju. Jāsaka, tās ir anēmiskas un vājas. Tās parāda mūsu vājumu. Jā, tur ir daži precīzi novērojumi, bet priekšlikumi ir tikai pavāja pasākumi, kas neko nepanāks. Es piedāvātu iesaldēt visas Eiropas eh, Savienības investīcijas, kur ir iesaistīta Turcijas valdība un Cerēsim, ka tas kaut kādā veidā ietekmēs Erdogānu. Mēs nevaram uh, pieļaut, ka ekonomiskās intereses prevalē pār uh, cilvēktiesībām. Saprot, ka mums uh, jāpiedzīvo kaut kāda ekonomiskie zaudējumi, bet tā ir maza cena, kas jāmaksā, lai glābtu tūkstošiem nevainīgu cilvēku dzīvības. Un ja šie pasākumi izrādīsies nepietiekami, tad ir jānosaka pilnīgs embargo nesūtot uz Turciju pat kniepatatu. Paldies, uh, Mārakungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tad uh, uh, kādi āgri mūsu bezjēdzīgajai mm, protestiem mēs runājām par mūsu likteni un par cīņu pret īslamistiem, bet mēs, Eiropieši, savu sabiedrotu tos esam pametuši un mums vairs nav liels eh, šeit jēga. Turcijas agresija ir bijusi iespējama tādēļ, ka amerikāņi ir nekonsekventi. Tagad esam novērotāji, redzam, ka Erdogans Putins lem par reģiona likteni un konsolidē, un tā ir visšausminošākā ironija, viņi stiprina eh, Bašarā Sādu. Uh, un uh, kurdiem tā ir traģēdija, bet Eiropas Savienībai tā ir divkārši uh, eh, pazemojoši sakāve. Mēs nevarējām uh, sacelties pret vienpusēju agresiju, un mēs nevarējām aizsargāt savus sabiedrotos. Mums ir jāizdara secinājumi. Mēs uh, absurdā veidā esam pakļaut NATO. NATO nav jēgas, runājam nepārtraukti par neatkarīgu un spēcīgu Eiropas Savienību, taču neko nedarām, jo eh, mēs vēl velkamies pakaļ amerikāņiem, kas pieņem absurdus lēmumus. Mm, taču ir jārīkojas, nevis uh, jābirdina krokodila asaras. Pieņemsim viedus lēmumus, ja gribam spēcīgu Eiropu. Paldies! One minute, Madam Ferreira. Grazie, prezidente. Paldies, Sarēvs kundze. Erdogana uh, valdība ir pārkāpusi jebkādas uh, um, sarkanās līnijas. Slaktiņš ir nepieņemams. Tas izvērs pret kurdiem ir radīta humanitārā krīze. Augstāko cenu maksā kurdu tauta. Startautiskai sabiedrībai ir jāpateic kurdiem par īsi sakaušanu. Uh, Mēs runājam par simtiem tūkstošu uh, pārvieto cilvēku, tu teroristi ir arī izmukuši no kurdu cietumiem. Uh, tiek uh, veikti uzbrukumi pret civiliedzīvotājiem. To dara valsts, kas grib iestāties Eiropas Savienībā un saņem Eiropas naudu, kas ir mūsu prioritizētais politikas un tirzniecības partneris. Taču nevaram tikai nosodīt, ir jārīkojas. Itālijas valdība uzreiz paziņoja, ka tā pārtrauks ieroču tirdzniecību Turcijai. Ļoti svarīgi, lai arī citas ES valstis rīkotos tāpat. Jābloķē finansējums, kas ir saistīts ar iestāšanos procesu procesu Eiropas Savienībā un ir jāiestājas par mieru un vērtību veicināšanu. Paldies, eh, Zafko kundze. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Cienījamais komisāra kungs. Jā, tas, protams, ir nepieņemami, ko Turcija dara abās robežas pusēs. Pēc cik daudz gadiem pēc uh, asins izliešanas rietumu Balkāniem un uh, informācijas, ko esam saņēmuši, ka uh, Turcijas, uh, ka šajā teritorijā nebūs miera, uh, un Turcijai tur ir liela ietekme, nu, mēs faktiski varam sodīt tikai uh, pilsonisko sabiedrību. Turcijai nauda nav vajadzīga, Turcijai vajag morālu brīdinājumu, ka tā nerīkojas labi. Erdoganam ir ir jānonāk starptautiskas tiesas priekšā. Viņš ir piespiedis cilvēkus pārvietoties. Vispirms tas notika eh, Srebrenicē un Bukovārā, bet eh, arī šiem cilvēkiem eh, taču ir jāstājas krimināla tiesas priekšā. Un arī Erdoganam ir tur vieta Kosterkungs. Karš, kuru ir uzsākusi Erdogāna valdība, destabilizē visu reģionu un vēršas pret cilvēktiesībām. Tad, kad ASV atkāpās no teritorijas, tā praktiski atraisīja Erdogānam rokas. Erdogāna stratēģija balstās e, uz to, lai destabilizētu uh, kurdu uh, spēkus un Kurdi gadiem ilgi ir eh, cīnījušies pret islāma valsts, tādējādi aizstāvot arī Eiropas intereses. Pāri par 11 tūkstošiem kurdu ir krituši cīnoties pret islāma eh, valsts kaujiniekiem. Uguns pārtraukšana ir jāievēro tas, bet uh, eh, nesamērīgu cēnu kurdiem nāks maksāt uh, par savu iesaistīšanos nehumānie Erdogāna plāni ir jāpārtrauc un uh, kurdiem ir jānorāda uz uh, cilvēku cienīgas un drošas attīstības un dzīves perspektīvu. Un uh, starptautiskai sabiedrībai ir jāuzņemas attiecīga atbildība. Paldies, Tudarakas kundze. Kungs, es atvainojos. Priekšsēdētāja kungs kundze, kolēģi. Mēs esam nosodījuši Turcijas eh, iebrukumu uh, Sīrijā, jo šeit mums ir runa, šeit mums ir darīšana jaunu krīzi. Tā ir vēsturiska krīze, tā apdraud eh, Sīrijas vienotību, tā apdraud drošību. Un mēs, eh, un pastāv draudi, ka uh, islāma valsts šeit varētu atkal apkopot savus spēkus un pacelt galvu. Un mēs nedrīkstam turpināt uh, Turcijai izvērsties šajā teritorijā. Protams, ka uh, Turcijai ir šeit savi teritoriālie plāni un pašlaik viņi ir uzsākuši sarunas un panākuši vienošanos tikai ar e, Krieviju. Mums ir skaidri jāpauž mūsu vēstījums, jāaizstāv pilsoniskā sabiedrība un jārūpējas, lai Sīrijas valsts tiktu stabilizēta. Paldies, Alkans kundze! Daudzās mūsu valstīs eh, dzīvo daudz eh, kurdu. Viņi pie mums eh, dzīvo jau daudzus gadus. Viņi ir kļuvuši par daļu no mūsu elektorāta, daļu no mūsu valsts. Un viņi ir mums, viņi ļoti pārdzīvo to, kas notiek ar kurdiem šobrīd. Viņiem joprojām ir cieši saiknes ar uh, savām ģimenēm Un nevienmēr pats sliktākais ir tas, ka kaut kas notiek slikts ar jums, bet eh, ka kaut kas slikts notiek ar jums tuvākajiem cilvēkiem. Un es eh, nesen saņēmu eh, vēstuli no mātēm, kuras raksta, ka nevēlas, lai vairāk bērnu turpinātu mirt. Parasti mēs sakām, ka kurdu draugi ir tikai kalni, bet eh, vajadzētu tomēr parādīt, ka arī citi draugi viņiem ir. Un es ceru, ka rezolūcijas, ko pieņemsim, eh, mainīs eh, šo te kursu un uzlabos situāciju. Rivjēras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es redzu, ka mēs vienprātē, vien. Prātē, vien prātīgi nosodām Turcijas agresiju Sīrijas teritorijā jau vairākas dienas. Protams, ka tas ir jānosoda šis karš, ko ir uzsākusi Turcijas valdība, taču neapmierināsimies tikai ar dažu stundu debatēm, ķersimies pie ļaunuma sāknes. Kopš 11. gada Turcija destabilizē tuvos austrums, un tas ir tādēļ, ka Eiropas parlaments ir vien nogulēs priekšā Erdogana šantāžai un uh, visu pieņem. Jūs, ETP deputāti, īpaši jūs sakāt, ka Turcija nekad neiestāsies Eiropas Savienībā. Šeit Strasbūrā jūs nepārtraukti balsojat par uh, miljardiem e, nodokļu maksātāju naudu, kas nonāk uh, Erdogana kapitāls, lai Erdogans neatvērtu robežas, ko uh, Jūs nevarat aizsargāt jūsu liekulība, jūsu gļēvums, ļauj Turcijas premjeram iet aizvien tālāk un raisa šo konfliktu. Un tagad Putins ir galvenais spēles noteicējs. Ir taču jāizbeidz šī muļķu spēle. Ir jāaptur Turcijas iestāšanās un arī jebkāda nauda Turcijai vairs nedrīkst tik pārskaitīt. Paldies, un tagad minūte Prokačīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kurdu tautas drāma Sīrijā ir norādījusi uz dažādām Eiropas liekulībām. Prot, pirmais, kurdi gāja bojā, karojot pret Daešu, Eiropā uz divāna skatījās televizorā. Un tad arī teica, ka tiks atraukta, ka tagad ārvalstu kaujinieki atgriezīsies viņi, kas ir izauguši šeit. Un tālāk Turcija, kad pārvērtās no laicīgas valsts par islāma valsti, tad Eiropa maksāja miljoniem eiro, lai veicinātu Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Trešā liekolība Erdogana a, a, drauds. A, tagad atvērt robežas, ir eh, tā cena, kas bija jāmaksā par to, ka Turcijai tika uzticēta eh, robežas pārvaldība un, un joprojām turpina maksāt Turcijai. Ir jāizbeidz īpaši jau viss, kas ir saistīts ar Turcijas iespējamo iestāšanos Eiropas Savienībā. Paldies, nākamais papadākis kungs. Nu, šī nav nekāda vienpusēja militāra uh, rīcība, kā uh, to apgalvo ASV. Tā ir, tas ir iebrukums, uh, kuru veids ASV partneris, NATO dalība valsts, saskaņā ar uh, ASV uh, un Turcijas nolīgumu, kā arī Krievijas un Turcijas nolīgumu. Gal galā tā, tie ir padarījuši iespējamu šo. Uh, uzbrukumu, kas rāda e, nepārliecību par to, kāda var būt militārā eskalācija reģionā. Eiropas Savienības sankcijas par iebrukumu Sīrijā un um, um, ekonom un attiecīgu zonu izveidošana um, ir viena lieta, bet mēs redzam, kā tirzniecības attiecības starp uh, Turciju un ES pastiprinās. Uh, jebkura alianse ar pašreizējo Sīrijas valdību eh, būtu ehm, pret Sīrijas iedzīvotājiem. Viņiem pašiem ir jāspēj izlemt par savu nākotni. Kovačev kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Notikums Sīrijas ziemeļa austrumos rada bāžas, eh, protams, Sīrijā Un ja nav attiecīgas kapacitātes rīkoties reģionā, jautājums ir par to, kāda būs mūsu nostāja. Mēs ļoti labi mākam runāt, bet nespējam tikpat labi rīkoties. Krievija izmanto radušo situāciju. Es atvainojos, ka man nācās jūs pārtraukt, vai jūs nevarētu vēlreiz sakt? Militārā uh, operācija Turcijā apdraud reģionālo drošību un cīņu pret islāma valsti. Un uh, visi, uh, visas problēmas reģionā būtu jārisina diplomātiskā ceļā kopā ar mūsu NATO partneriem, nevis uh, caur vienpusēju rīcību. Uh, Izlaicīga uguns pārtraukšana nav risinājums. Tā pilnībā neatvieglos iedzīvotāju stāvokli reģionā. Vai mums tas patīk vai ne, Turcija tomēr ir mūsu partners, un tāpēc tas ir mūsu interesēs tomēr uh, saglabāt uh, Turcija Eiropas ceļu, ja tā ievēro uh, savas saistības. Un uh, valstis, kas robežojas ar Turciju, tam ir vajadzīga uh, Eiropas, te, tam ir vajadzīgs ES atbalsts e, un arī uh, Bulgārijai tā skaitā. Uh, e, Šīderkungs. Paldies! Militārā ofensīva, ko izvērš Turcija, ir pirmkārt vērsta pret cilvēkiem, un to motivē Turcijas iekšējā uh, politika, jo faktiski daudzas vēlēšanas reāli uh, Erdogans ir zaudējis. Uh, Šī te vēršanās pret kristiešiem, kurdiem, armēņiem un tā tālāk novedus pie tā, ka eh, gandrīz 200 tūkstoši cilvēku pametuši savas mājas un starp tiem 70 tūkstoši bērni. Un eh, jāsaka, ka nevar apgalvot, ka kurdi ir teroristi, bet gan eh, cīnītāji pret, par brīvību, un viņi cīnījušies pret islāma valsti. Ir šī te mm, humanās palīdzības eh, sniegšana, embargo, eh, sankcijas pret Turciju. Par to eh, mums ir jārunā un par to, vai nevajadzētu arī iesaldēt Turcijas tuvošanos Eiropa, iestāja Eiropas Savienībai. Paldies, vienu minūtu, Benjankungs. Paldies. Uh, Amerikāņu aiziešana varbūt bija vislielākā nodevība mūsdienās. Donalds Trumps eh, sacīja, ka kurdi cīnījās ar mums mīrā, ar mums viņi ir lieliski cilvēki, mēs to neesam aizmirsuši, es to neaizmirstu. Bet eh, tagad eh, viņi, diemžēl, izskatās pēc liederīgiem idiotiem amerikāņu acīs. Uh, Ģeopolitiski ļoti bezatbildīga ir šāda rīcība, un uh, faktiski šis te vakums ļāva Turcijai pieņemt lēmumu, kas varbūt Turcijai šķita piemērots, bet iespējams, ka Turcijai vajadzētu paskatīties uz savām mājām un dot uh, vairāk tiesību opozīcijai un žurnālistiem. Tas varbūt labāk palīdzētu cīnīties pret uh, teroristu apdraudējumu. Mums ir pēc iespējas ātrāk jācenšas atgriezt atpakaļ cilvēki, kas ir pametuši savas mājas. Un jāraugās arī uz to, ko darīs Krievija, Asats un Irāna. Paldies, un tālāk Čikārti kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Pieci gadus atpakaļ, simtiem, simts gadus atpakaļ Armēnijas tauta tika iznīci, gandrīz iznīcināta, izvērst, tika izvērst genoci, genocīds pret šo tautu, un tagad notiek tas pats ar kurdiem, tiek uh, nogalināti uh, nevainīgi cilvēki, arī kurdu uh, cilvēku tiesību aizstāvi nogalināt, bet viss par to klusē. Uh, Un tad uh, mēs redzam, kā Erdogans uh, šantažē Eiropu ar teroristiem, kas atrodas kurdu teritorijā un robežu atvēršanā. Viņi to arī dara, jā, jo 6 miljārdus eiro ir maksājis Turcijā. Par šo tas ir viss ir nepieņemami. Lūk, kamēr ASV un Krievija spēlē tur galvenās lomas, starptautiskā līmenī Eiropa ir imobila un klusa un to dara ar ārlietu augsto pārstāvi, um, ar Mogherini kundzi, un man tiešām kauns, ka viņa ir itālieta. Mēs tikai varam nosodīt Turcijas režīmu, un tad tie, kuri vēlas Turciju Eiropā, tie ir līdzinātāji, nekad Turciju negribam redzēt Eiropā. Paldies! Vienu minūtu Gaukiņa kungam lūdzu. Paldies! Manuprāt, ir briesmīgi konstatēt, cik briesmīgi cilvēki izmanto šo parlamentu, nu, tā ļaunprātīgi izmanto, es runāju par Zonenborna kungu un tā tālāk. Gaugulā kurdi ir tikuši nodoti kārkārtīgi daudz eh, reižu un Uh, ASV atvēlkot spēkus, protams, at, atbrīvoja ceļu Turcijas spēkiem. Visiem bija skaidrs, ka Turcija tur ienāks un iebruks. Un Sīrijas ģimenes un bērnu ciešanas šķiet burtiski mm, bezgalīgas. Tam jāpieliek punkts. Miera, Nobel miera prēmijas piešķiršana šai gadījumā ir jāizmanto skaidri un gaiši jāpasakot, ka ne Erdoganam šāda veida um, rīcība nenovedīs pie miera, tā, drīz, tā ir vienkārši slepkavošana šāda veida barbariskam diktatoram Eiropas Savienībā vietas nav. Tas mums skaidri un gaiši jāpasaka. Mums jāiestājas par cilvēktiesībām, par preses brīvībām. Viņiem par to jādomā arī savā valstī. Politieslodzītie jāatbrīvo. Šādai valstī, kas neko no tā visa neievēro, nav vietas Eiropas Savienībā. Uh, Un diplomāti ir svarības sankcijas tieši tāpat, bet tas pat attiec uz līdzekļu liekšanu, un Eiropas Savienībai patiešām ir jādara viss iespējamais, lai to visu, pārtraukt, lai to visu pārtrauktu. Priekšādātāja runātāja pārtrauc. Nākamais runātājs deputāts Gijongoši. Paldies priekšādātāji. Daudz jau šodien atsaucās uz to, ka trūcis Eiropas Savienībai saliedētības un nav bijis spējas nākt klajā ar kopīgu rezolūciju, kas nosaudītu Turcijas agresiju. Pirmām kārtām eh, bija simts eh, Pirmkārt, tā bija Ungārija, kas nobloķēja šo deklarāciju. Man kā Ungāram jāatvainojas, un es gribu skaidru gaišu pateikt, ka tad, kad Viktors Orbans runā Ungāru vārdā, tad viss tas ir, ko viņš saka, ir jānoraida, un tas pilnīgi noteikti nav pašu Ungāru interesēs, un nedz arī Ungārijas interesēs, jo mūsu interesēs nav atbalstīt šādu veidu agresiju, un vispār nekādu agresiju, lai kur tā nenotiktu. Tas nav Ungāru interesēs, un cik tālu mēs runājam par Turcijas militāro um, invāziju. Mums jāsaprot, protams, mēs, protams, saprotam Turcijas bažas par drošību, bet ir jābūt skaidram arī tam, ka nav militāra risinājuma šāda veida bažām. To var risināt tikai politiski un diplomātiski. Šī agresija tikai tālāk destabilizē Sīriju, novērš uzmanību no cīņas pret terorismu un sāsina migrācijas krīzi. Tik uzdot jautājumu par to, Kur tad ir Eiropas Savienība? Nu, mēs esam stāvējuši malā un skatījušies, kamēr kaimiņu valstī notiek destabilizācija tā, kas bija Āfrikā un tuvajos austrumos. Mums beidzot Eiropa atkal jānoliek atpakaļ kārtē, jāpadara tā par dominējošu spēku, kas var uzņemties kontroli un eh, runātāju pārtrauc. Priekšādētā nākamais runātājs Mišels Bēlamī. Paldies, kolēģi! Nu šķiet, ka visi esam dien liels, vienā lielos vilcienos vienas prātus. Uh, bet nezinām īsti, kā nonākt pie šīs drošības. Protams, negribam apdraudēt arī savu drošību, jo Erdogans šķiet šobrīd ir ciešākais daišu sabiedrotais. Un viņa rokās ir arī ietekme uz Eiropas Savienību. Un uh, klusums, ko ar ko reaģēja, klusums, ar ko reaģēja Eiropa, faktiski tiešām liecina par mūsu vājumu. Mums, protams, svarīgs ir tirgus un tā tālāk, un eh, tas mēs taču gal galā uh, esam balstīti uz kopējām vērtībām, bet mēs tagad nevaram bez Turcijas palīdzības eh, risināt savus migrācijas jautājumus. Turcija īsteno šantāžu šai ziņā, un to mēs skaidri piedzīvojām. Eiropas Savienība nespēja pārvaldīt pati sev ārējās robežas. Tā rezultātā mēs nevaram nodrošināt arī līdzsvaru veidošanām pasaulē. Mēs nedrīkstam nekad palikt tādi noskatīt, tādu, tādu skatītāju lomā. Tādējādi mums jāuzņemas eh, vaina, mums ir jādara viss, lai panāktu līdzsvaru, lai ietekmētu Turciju. Um, vai nu mēs to darām ar finanšu līdzekļu pēc vai pārtraucot iestāšanās programmu. Paldies! Tālāk uz vienu minūti deputāts Papadākis. Paldies priekšādātāju! Torcija šķiet e, nodarbojas ar etnisku tīrīšanu. Viņi izmanto šo iekaroto teritoriju, ko atstājusi ASV, atvelkot savus spēkus un e, rīkojas tur tieši tā. Šajā gadījumā vienīgais spēlētājs var būt tikai Eiropas Savienība. Uh, Jo būs jau ne tikai tiešie upuri šāda veida Turcijas zvērībām, bet beigās rēķinu maksās arī Eiropas Savienība, un tā nāksies maksāt par to, ka tā nespēja uzņemties iniciatīvu, lai pieliktu punktu šai invāzijai. Protams, ka ekonomikas sankcijas ir svarīgas, un tāpat laikā šķiet šobrīd, ka ekonomiskās intereses dalībvalstīm ir svarīgākas nekā kurdu aizsardzība. Viņi taču cīnījās pret Daešu, un mēs nevaram vienkārši noskatīties tajā, kā Eiropas Savienību šantažē Erdogans. Thank you. Uh, minute, Uz vienu minūti deputāta Rīsa. Paldies priekšādātāji. Kurdu cīnītāji, ārābu, kirtu, kristiešu, turkmēņu cīnītāji cīnījās ar mums soli, soli pa solim. Uh, Viņi ir tie, kas palīdzēja mums. Te es runāju arī par kādu beļģu pilsonu, kas vienlaikus kurdu un beļģijas pilsonu, un viņš vērsās pie manis šodien. Viņš teica, lūk, mēs visi esam kurdi tajā brīdī, kad piedzīvam šo Turcijas militāro operāciju. ASV prezidents, protams, pieņēma to ļaunāko lēmumu atvēlkot savus spēkus. Tā visa rezultātā Turcija bombardē šos spēkus, šīs sievietes, šos bērnus, kas visi cīnījās pret Daesh, cīnījās par savu brīvību, par mūsu brīvību Un šādā veidā mēs nerīkojoties, mēs spēcinām demokrātijas ienaidniekus, piemēram, Asadu. Eiropai ir jānosaka pie tūlītējas ieroču embargo. Mums ārprātīgi nesaprotam tas, ka ministri to savā sanāksmē noraidīja. Turklāt ir jāpārtrauc uh, visi līdzekļi vienlaikus neskarot civiliedzētājus. Mums jāatrod gal galā pašsoņi, ko mēs visā šajā procesā šķiet esam zaudējuši. Paldies! Nākamais runātājs Kofoda kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Esmu ārkārtīgi nobežījies. Erdogans šobrīd draud Eiropai, ka tas nosūtīs miljoniem migrantu uz Eiropas Savienības robežām. Eiropas sistēma šai ziņā ir izgāzusies, nododot kontroli par ār, ārējām robežām Turcijai. Tas ir fakts. Un tāpat laikā šī Eiropas Savienības sistēma mm, nozīmē ārkārtīgu slogu nodokļu maksātājiem, un šis nodokļu maksātāju ieguldījums faktiski aiziet Erdoganu kabatās. Nu, un tagad mums draud uh, tas pats hauss, kas eh, pastāvēja 2015. gadā. Kad Eiropu ieņēma, pārņēma migrantu vilnis, eh, un to starp arī teroristi viņu vidū. Nu, un tad, nu, lūk, piedzīvojām to, ka, piemēram, Ziemassvētku tirdziņos notika uzbrukumi, tika zaudētas Eiropas pilsoņu dzīvības. Un tāpat laikā saku, turpinam maksāt tagad naudu Erdogana kamatā. Tas ir vienkārši absurdi, un šis parlaments to nedrīkst pieļaut. Paldies tālāk uz vienu minūti, Duriša Nikolsonovas kundze. Paldies priekšādātāji. Eiropas Savienībā sākotnēji bija priecīgi iesācies, bet šobrīd kaunos par to, kā tā rīkojas šai Sīrijas konflikta sakarā. Kurdi šķiet ir pārmesti pār bortu. Mēs kritizējam gan uh, prezidentu Trumpu, ka viņš atvilka spēkus Sīrijā un tā tālāk, bet tāpat laikā tuvie austrumi taču ir tuvāk Eiropai nekā Amerikai. Kur tad ir mūsu militārie spēki un vienības? Kur ir mūsu drošības un ārlietu politika? Tā ir pārāk vāja. Mēs esam tādi statisti šai kopējā spēlē, tikai noraugāmies uz notikumiem notiekušo. Rietumi šķiet izpaliek no spēles kopumā. Un atsevišķie protagonisti šobrīd uh, risina sarunas ar Putinu, nevis ar mums, un mēs savukārt ļaujamies no Erdogana ietekmēties, ieba, iebiedēties. Un Višegrads valsts par to jau ir runājušas. Mēs skaidri esam sprieduši par to, ka problēmas jārisina tur, kur tās rodas. Nu, ko tad mēs vēl gaidām? Mums vajadzētu tiešām kaunēties. Visai Eiropas Savienībai vajadzētu kautīties par šī, visiem šiem alibi meklējumiem un aizbildinājumu meklējumiem. Paldies. Nākamais runātājs Filips Kungs uz vienu minūti. Kunze. Ar ieroču embargo vien nepietiks. Tas ir par vēlu un par sīku. Tagad mēs vēlamies ekonomikas sankcijas, bet vai tad šie nodomi nav pilnīgi bezjēdzīgi, ja faktiski. Ja Turcija vienkārši turpina savas ekspansijas ambīcijas kurdini, kurdi desmitiem tūkstoši vīru un sievu stāvēja kopā ar Eiropiešiem, lai cīnītos pret Daešu. Daudzi nolika savas galvas, viņus vajadzētu par to apbalvot, bet ko dara Eiropas Savienība neko, bet Erdogan savukārt izdom, izmanto šos ES kukuļus, lai turpinātu šīs zvērības eh, šai reģionā, tostarp arī ķīmiskos ieročus. Nu kāda tad ir cena dzīvībai? 15,000 eiro dienā, un es piešķiru šādu, ko tā dod, piemēram, šiem kurdiem, kas ir iekšzemes bēgļi, atsimtot vienu centu, ja tā paraugāmies relatīvi. Tā tiešām ir traģēdija. Un šī, šis morāli bank, bankru sagrošais politiskais bloks ir jāizbeidz. Ir visi šajā parlamentā esam vienisprāts. Nu tad arī izpildu varētu, taču ir jārīkojas, jo citādi parlamentam vispār nav nekādas jēgas. Mr. Rangel. Nākamais runātājs Rangel kungs, viena minūte. Uh, muito obrigado, senhora presidente. Uh, queria... Paldies priekšādātāji. Pirmkārt, gribētu teikt, lūko. Daudz, kas uzstājās šodien, eh, ir mani domu biedri. Piekrītu. Arī es nosodu Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļa austrumos. Jo ar šīm operācijām simtiem tūkstoši cilvēkiem nākas atstāt savas mājas, viņi tiek mm, tādā veidā padzīti, tāpat ir bojā gājušie. Un te mēs nerunājam tikai par eh, cilvēku tiesību pārkāpumiem, bet arī par cilvēces, mm, arī noziegumiem pret cilvēci. Uh, Eiropas Savienībai un arī Eiropa padomēji vajadzētu pieņemt krietni drastiskākus mērus, lai vērstos pret Erdogana ofensīvu. Un, godīgi sakot, esmu ārkārtīgi nobažījies arī par to, ka šķiet šobrīd redzam e, kaut kādas līdzības arī ar pašu vēsturi, šis Erdogan un Putina pakts. Nu vai tad mēs viņos noraugoties neatceramies e, arī par mūsu vēsturi? Mēs nevaram Sīrijas likteni atstāt divu autokrātu rokās. Jau vairāk kā reizi vēsturiski esam tādas lietas piedzīvojuši un zinām, pie kā tas noved traģiskās sekas e, iedzīvotājiem, bet arī pasaulē būs tas vienīgais rezultāts. Paldies, nākamais runātājs Pisa Piekungs. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, dzīvojam ar eh, satraukumu un dusmām pēc Turcijas invāzijas Sīrijā. Tā nav nekāda operācija pret terorismu, tas ir karš un eh, noziedz, noziegums pret eh, cilvēci, kuru tauta ir nodota. Startautiskā sabiedrība apkaunojoši ir novērsusies no kurdiem. Un tagad uh, Erdogans sacēļas pret demokrātiju, mieru un brīvību. Un nav jāaptur tikai ieroči, jābūt drosmei arī bloķēt šo uh, noziedzīgo trakumu. Pablo Nerudi jau par to runāja, par cerību, uh, drosmē un uh, un uh, drosmi mainīt realitāti un uh, drosmi skatīties realitātei acīs. Rītdienas balsojums par rezolūciju būs svarīgs solis uz priekšu, tālāk ir jārīkojas, ir steidzami jānosaka aizliegum, pārlidoma aizlieguma zona pār kurdu teritorijam jāparedz humanitārā palīdzība un ekonomiskās sankcijas pret Turciju, ja ne tagad, tad kad? For... Nākamais runātājs Antonijs Kukas Mums viena minūte. Turcijas ofensīva pret kurdiem Ziemē Sīrijā ir eh, traumējoša. Tā ir iznīcinājusi medic, eh, ārstnieciskās iestādes, lieg, mm, infrastruktūru, liegus cilvēkiem piekļuvu tīram ūdenim. Tādējādi ISIS varēs atkal atplaukt un atkal destabilizēt reģionu. Viens, viena otra dalībvalsts tūlīt pat aizliedza ieroču tirniecību uz Turciju Un demokrātu deputāte rakstīja arī premjeriem mūsu valstī, sakot, ka mums jādara viss, lai pieliktu punktu šim genocīdam. Lielbritānija šobrīd ir apsolījusi neizdot jaunas eksporta licences ieročirniecībai, bet negrasās atsaukt pašreizējās. Tas, manuprāt, ir tāds, nu, tāda, tāda puskoka lēkšana. Tas tādā veidā, zināmā mērā, līdzinās Donalda Trumpa atbalsta darbībai, kas tiešām arī neko nenozīmē. Šādā veidā mēs piekāpjamies to priekš priekšā, kas nosā, m, pastrādā noziegumus. Un uh, Turcijai, jāsaka, nekad nav bijis reāli perspektīvas iestāties Eiropas Savienībā. Nu jau gadiem un beidzot ir piet, pienācis laiks atņemt Turcijai kandidātu valsts status kopumā. Nākamā runātāja Līcīkundze uz vienu minūti. Non sono soli... Jā, ne tikai kurdiem mums ir jāpauž solidaritāte, ne tikai viņi ir apdraudēti. Turcijas uzbrukums arī varētu iz, eh, pielikt punktu kristiešu komunitātes eh, um, klātbūtnē Sīrijā. Viņi jau tur ir 2000 gadu. Un ir jāaizsargā kristietība arī ārpus Schengenas zonai, tā ir Eiropas Savienības atbildība.